patērētāju. Mēs vēlētos, lai tā tiktu automātiski izplatīta, un tas palīdzētu investoriem, jo tas ir tāds neliels dokuments. Un noslēgumā, manuprāt, jāpanāk vienošanās pirmajā lasījumā. Tālāk Šmita kungs uz divām minūtēm lūdzu. Uh Paldies priekšstādātā kungs, komisāra kungs, kolēģi. Vispirms gribētu pateikties mūsu liberāļu kolēģi Klinsu, kas ir veicis lielisku darbu. Es domāju, ka referentam īsā laikā izdevās nonākt pie laba kompromisa. Pat bez finanšu krīzes šie jautājumi ir grūti risināmi. Es to labi zinu, jo esmu strādājis. Um, ar pārvedumu vērtspapīru kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem 2001. gadā. Ir nepieciešams efektīvs tirgus patērētājiem. E, tas, e, kas notika, e, lielā mērā to visu parāda. Situācija nebija pilnībā skaidra 2001. gadā, tas bija pirms Lamfalusī procesa. Bija nepieciešams pieņemt virkni pasākumu, bet nepieciešams pieņemt arī vēl citus pasākumus. Jānostiprina tirgus, investoru drošība, jānostiprina uzraudzība šajos uzņēmumos. Un arī komisārs par to runāja. Priekšsādātāja kungs. Tika daudz runāts par šo jūtīgo jautājumu. Uh, pārvaldības sabiedrību apliecības. Mēs dzirdējām dažādas viedokļus, bet es uzskatu, ka priekšlikums ir labs. Vienmēr ir labi veicināt konkurenci un atvērtību. Ir labi, ja tirgi ir efektīvi. Ir svarīgi, lai informācija, kas sniegta investoriem, būtu pareiza. Nepieciešams līdzsvars starp informācijas daudzumu un efektivitāti. Pārāk daudz informācijas tas nav labi, bet ir nepieciešams, lai būtu pietiekami informācijas, lai laba, varētu pieņemt lēmumus apzinoties to nozīmi. Es domāju, ka mums izdevās nonākt pie laba līdzsvara. Eiropai nepieciešams efektīvs finanšu tirgus, tas ir acīm redzami. Un šie PVKIU ir patiesas panākums Eiropā un ārpus tās. Izmantosim šo evolūciju. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs, tālāk došu vārdu Rajankungam uz pusotru minūti. You, Paldies priekšādājiem! komisāri, pirmkārt vēlos apsveikt Klinskungu referentu par lielisko ziņojumu. Manuprāt, viņš ir ļoti smagi strādājis, lai panāktu kompromisu un panāktu par to vienošanos. Un šeit ir mēģis samazināt birokrātiju šī jomā. Un kompromisu pārunu laikā izkristalizējās vairāku dalību valstu bažas un līdz ar to tika izstrādāts atbalstīts priešlikums, kas aizsargātu patērētājus un nāk par labu arī investoriem. Kā jau teica vairāk runātāji, atklāts tirgus ir labs un nāk par labu visiem, ja tas ir labi regulēts. Un mūsdienu finanšu tirgu ir tik ļoti integrēti, ka ir nepieciešami kopīgi nosacījumi un stārdēti, lai kopīgi regulētu un um, izmantotu globālo finanšu industriju. Un man liekas, tas attiec ne tikai uz Eiropu, bet uz visu pasauli. Jo mēs esam ļoti smagavos finanšu apstākļos un tādēļ mums jāstrādā ar visu pasauli, lai atrisināt šīs grūtības. Un šodien mēs atzīmēsim Eiro desmit gadi, desmito gadu dienu, kas uzsver mūsu spēju ekonomiski sadarboties, un mūsu valsts arī varētu kļūt par eirozonu, jo mūsu valstī valūta ir nodrošinājusi tādu kā stabilitātes garantu. Ja mūsu valsts nebūtu uh, eirozonā, mūsu situācija varētu būt līdzīga Īslandai. Un ja vairākas partijas īrijā būtu panākuši savu, tad mēs nebūtu Eiropa zonā un mūsu ekonomiskā uh, situācija būtu tikpat švaka kā Īslandai un daudzas valstis visā pasaulē pašlaik izmanto īrijas atteikumu pievienotos Lisabonas nolīgumam, lai slavinātu projektus par spīti īrijai. Paldies! Paldies, jā, doma bija ļoti skaidra. Paldies, saka priekšēdā. Tās tālāk pērvis kungam divas minūtes. Paldies, priekšsētāji, par spīti visām pretrunām, kas ir saistītas ar finanšu industriju un vēlmi steigties pie regulācijas pasākumiem. Šis ir labs pamērs, paraugs uh, tam, kā regulēt šo industriju. Komisija un Klinskungs ir padarījuši labu darbu un es varu atbalstīt viņu darbu. Skotijas ieguldījuma industrija ir ļoti svarīga daļa no visas šī tirgus, ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē. Un pat uh, ASV izmanto šādus instrumentus. Klinskungs mēģina panākt to pašu, ko es uzskatu par svarīgu, piemēram, dažādošana un dažādi instrumenti izmantošana un aizsardzība saprātīgā līmenī. Mums ir jāpaniek labāks ietaupījumu ekonomikas, jo ekonomikas pašlaik Eiropā ir ļoti daudz un pārāk mazas. Mums ir jāveicina apvienošanās, un personīgi es vēlētos, lai mēs iet vēl tālāk, lai mēs pieļautu šo PVQ ar dažādiem mērķiem, un uh, tie varētu darboties, ja patērētāji būtu atbilstoši aizsargāti. Un tālāk šī pārvaldības pase ir ļoti svarīgs jauns instruments, kas ļautu lielākus, lielāks ietaupījumu ekonomikas un samazinātu birokrātiju, un tas nāk tikai par labu investoram. Līdz ar to šīs normas nāk par labu industrijai, un vēl labāk tās nāk par labu gan ietaupītājiem, gan investoriem Līdz ar to es ar lielu prieku atbalstu klīnca ziņojumu un šo PVQU normu. Paldies! Paldies, Peres kundze, trīs minūtes. Merci. Paldies, priekšstādātāja kungs, paldies, referenta kungs, par jūsu darbu, iesaistītību un spēju vest sarunas. PVKIU, manuprāt, uh, ir sava veida firmas zīme Eiropas finanšu tirgiem. Tas ir labs eksporta produkts, bet Eiropas Savienībā pašā mums ir līdzsvara trūkums, jo tā ir joma, kur ir ražotāju valstis, patērētāju valstis, un līdz ar to ir atšķirīgas stratēģijas. Viens no šīs direktīvas mērķiem, pārskatīšanas mērķiem, ir eh, šajos apstākļos panākt reālu iekšējā tirgus darbību PVKIU jomā. Un vairāk jautājumu man rodas šai sakarā. Pirmais, tas, kas jau daudz kā tika minēts, šis, šī pārvaldības sabiedrība pasieba apliecība. Un komisārs pauda savas bažas par šādu slikti sagatavotu prasi, bet, dārgais komisāra kungs, vēl vajag to sagatavot. Un reizēm man rodas iespējas, ka nav komisija tādas vēlmes, tāpēc es priecājos par sarunām, kas ir uzsāktas pēc Eiropas parlamenta un padomes iniciatīvas, lai rīkotos tā, ka šīs direktīvas pārskatīšana par PVKIU novestu pie tā, ka mums būtu patiesa pārvaldības sabiedrību pase, kas ļautu Eiropas iekšējam tirgum darboties normālos apstākļos. Otrā piezīme attiecas uz izaicinājumiem, uh, kāda vadīsies. Ja pēc direktīvas e, pārskatīšanas, tā saucamās CRD direktīvas pārskatīšanās, ja mums ir 5% vērtspapīra, e, kas tiek laisti tirgu, ir nepieciešams tūlīt saskaņot un pareizos apstākļos e, situāciju, jo parādās tie paši riski saistībā ar uh, akciju apturēšanu. Trešā piezīme ir saistīta ar uzraudzību, jo, manuprāt, neviens šeit nešaubās, ka mums ir šī vēlme uzlabot uzraudzības apstākļus. Mēs visi sagaidām pēc Barozo uh, kunga iniciatīvas, kādi būs Žaka Dalava Ziera vadītās darba grupas rezultāti, bet mēs nevaram gaidīt ilgi, kamēr tiks ieviesti šīs darba grupas rezultāti. Un kas atstās ietekmi uz uzraudzības organizēšanu starp eh, ražotājiem un patērētājiem, kāda ir PVKU, un līdz ar to eh, mums ir jārunā par šiem eh, izaicinājumiem, kas pastāv. Un pēdējā piezīme attiecas uz nodokļu sistēmas izaicinājumiem. Referents par to runāja, komisārs teica par savu iesaistītību. Ir, nu, ir protekcionisms, kas nepazūd. Un tas mums ir jānosoda un tas ir jāpārvar. Tāpēc ir vajadzīgs, lai komisija nāktu klajā ar iniciatīvu, lai PVK EU jomā būtu nodokļu sistēma, kas garantētu šo produktu brīvu cirkulāciju bez protekcionismu. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsādātājs, un tālāk došu vārdu Starkevičuts kundzei uz vienu minūti. Lielas paldies, priekšsādātāja kungs. Gribētu pievienoties pārējiem kolēģiem, izsakot pateicības vārdus referentam. Tiešām ir panākts atbilstīgs kompromiss, un tomēr neesmu pilnībā apmierināta ar šo ziņojumu. Pirmām kārtām tāpēc, ka Eiropas Savienības dalību valstīm nāksies gatavot visus tiesību aktus valodā, kas ir, nu, kas tiek izmantota starptautiskās muitas jomā, nu, respektīvi angļu valodā. Un es domāju, ka lai arī tas domāts eh, sloga samazināšanai investīciju fondiem, es nevar nedomāju, ka tas ir pareizi dot priekšrocību kaut kādu veidu vienai konkrētai valodai. Un lai arī fondi šo valodu visbiežāk izmanto, es tomēr domāju, ka mums nav vajadzīga papildus juridiska neskaidrība. Uh, Nu, piemēram, par to, kādā valodā tad tiks sniegta informācija patērētājiem un tam līdzīgi. Es uzskatu, ka līguma atbildība un konkurences noteikumi ir tā, tas jums, kas skaidri gaiši jānosaka. Tālāk Černēckī kungs uz vienu minūti. Liels paldies, priekšādātāji kungs. In efektīvas sistēmas pastāvēšana šādiem pārvadamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem palīdzēs darboties šai jomai un, eh, jomai un eh, Ņemot vērā, ka pastāv konkurence, plaša konkurence, investoriem vajadzētu būt iespēja samazināt izdevumus. Es piekrītu referentam, kad viņš apgalvo, ka pašreizējie eh, prospekti ir jāaizstāj ar jaunu dokumentu, brīva teksta dokumentu, kas sniedz skaidru un precīzu informāciju potenciālajiem investoriem. Un ir īpaša taisnība viņam tur, kur jāņem, ka viņš saka, ka jāņem vērā arī dažādās nodokļu sistēmas. Es uzskatu, ka tie ir praktiski pārvaldības sabiedrību apliecība, ja pašu uh, īstenošana ļaus nodrošināt šo portfeļu pieejamību visā kopienā, visā Eiropas Savienībā, un jāsaka, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai aizpildītu iekšējā tirgus e, tukšās vietas šobrīd. Paldies! Un tagad došu vārdu e, komisāru kungam atbildēju šiem debatēm. Liels paldies, saka komisāru kungs no Krīvijas. E, paldies par debatēm, paldies parlamentam. Jāsaka, sadarbība tiešām bija lieliska, tika gūta vienprātība, bet, kā jau teicu, tad stāsts ar to viss nav vēl beidzies. Uh, Mums ir jāstrādā tālāk pie otrā līmeņa dalību valstīm, būs jātransponē šis jaunais regulējums. Un jāsaka, visiem kopā mums būs jāstrādā līdz pa 2011. gada vasarai, lai uh, sadarbības rezultātā nodrošinātu saiknes starp visiem starptautiskajiem uzraudzītājiem, regulātoriem un tikt izveidot šī pārvaldības sabiedrība apliecību uh, aspekts. Mums būs jāpalīdz šis process arī īstenot, jāsaka, šīs pārmaiņas ir ārkārtīgi svarīgas, un tas, tas ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības fonda nozarei. Paldies, komisāra kungam, saka priekšsādātājs, tagad došu vārdu Klīnsa kungam uz divām minūtēm kā referentam noslēguma vārdiem. Lielas paldies, saka Klīnsa kungs gribētu teikt, ka mēs pagaidām vēl neesam nonākuši pie galīgā risinājuma šajā lietā. Ir ļoti īsi termiņi, par ko vienojas parlaments un padomi, jo mēs nevēlamies gaidīt pārāk ilgi, līdz notiks ieviešana, jo tirgi mainās ļoti uh, strauji. Diskusijas parādīja, ka mēs varam nonākt pie vienošanās, balstoties uz kompromisiem. Es piekrītu, ka Lulingas kundze lietas redz nedaudz savādāk, bet es domāju, ka nākotne parādīs, ka viņas bažas attiecībā uz Luksemburgas finanšu vietu, kas varētu zināmā mērā ciest, viņa redzēs, ka tas tā nav, ka direktīva par PVKIU dos jaunas iespējas un Un Beresas kundze uh, ir taisnība, kad viņa saka, ka ir jaunas iespējas. Un tās ir tādas, ka iekšējie tirgi um, ka īsti pilnībā vēl nepastāv. Runa ir par nepieciešamo sadarbību arī uzraudzības jomā. Protams, tas būs sarežģīti, bet tas ir izdarāms. Es domāju, ka uzraudzības iestrā, iestādēm jāstrādā konstruktīvāk un ar lielāku uzticamību kā līdz šim. Un ja rūpniecība izdara spiedienu, lai tas notiktu, jo labāk. Otrā līmeņa pasākumi, kas nāk no komisijas puses, ir daudz skaitlīgi, tas ir tiesa, bet eh, mēs sagaidām, ka tas eh, tiks īstenots, bet arī rūpniecībai jādara savs darbs. Eh, mums ir jāatsakās no tā, lai runa būtu par fondu nepareizu attīstību. Es domāju, ka tas nav iespējams bez likumdošanas spiediena, un komisija jau ir nākusi klajā ar priekšlikumiem, bet eh, ka teica, ka tādi būs, bet īsti, īsti nekas galu galā nav eh, vēl izdarīts. Bet es gribu pateikties katrā gadījumā komisijai un padomē par aktīvo atbalstu. Uh, un mūsu uh, grupas pārstāvjiem, uh, Gozesa kungam, arī Lulingas kundzei, uh, kur kā, kas kā vienmēr cīnījās, lai aizstāvētu savas intereses. Visiem jums paldies! Es paldies, saka priekšsādētājs, līdz ar to sēdē būs pārtraukums līdz pulkstens desmitiem.